Nigērijas Federālās republikas prezidents Muhamadu Buhari. Sehr geehrter Herr Präsident Buhari! Priekšsādātā uh, eh, prezidenta Buhari kungs! Dāmas un kungi, godāmie kolēģi, es gribētu sirsnīgi sveikt jūsu vidū, mūsu vidū Nigērijas prezidentu Buhārī kungu. Buhārī kungu 2015. gada martā ievēlēja kā prezidentu viņa valstī. Tas notika pēc mierīgas un demokrātiskas varas nodošanas. Viņš ir nācis klajā ar ļoti plašu reformu programmu. Viņš eh, savā valdības paziņojumā ir mm, teicis, ka centīsies apkarot korupciju un veicināt investīcijas savā valstī, bet eh, jo īpaši viņš ir centies apkarot terorismu. Kā mēs visi zinām, Nigērijā Boko Haram veic eh, nežēlīgus noziegumus mēs eh, arī atceramies par pilnīgi neiedomājami nežēlīgo uzbrukumu eh, šajā nedēļas nogalē, kur eh, pašlaik ir informācija, ka ir gājuši vajā 85 cilvēki. Mēs vēlētos paust prezidenta kungs mūsu solidaritāti. Prezidenta kungs, mēs arī vēlētos teikt, ka Eiropas Savienība un jo īpaši Eiropas parlaments uh, jūsu cīņā pret terorismu vēlas jums sniegt atbalstu. Vienlaicīgi mēs gribam arī atbalstīt reformas jūsu valstī. Mēs esam arī gatavi nodrošināt, lai tiktu izdarītas investīcijas Nigērijas ekonomikā un lai mēs varētu attīstīt eh, mūsu savstarpējo tirzniecību. Es visu Eiropas parlamenta deputātu vārdā sirsnīgu sveici jūs mūsu vidū un dodu jums vārdu. Cienījamais Eiropas parlamenta priekšsēdētāja kungs Mārtiņš Šulcs, vicepriekšsēdētāja kungs, cienījamie parlamenta deputāti, cienījamās dāmas un kungi. Es vēlētos izteikt savu vislielāko abrīnu Eiropas padomas eh, priekšsēdētājam eh, Mārtinam Šulckungam par to, ka tas ir uzaicinājis mani uz šo plenāru sēdi šajā parlamentā, kas ir likumdošanas orgāns Eiropas Savienībā. Es esmu pagodināts eh, vērsties pie jums. Es vēlētos sveikt Eiropas vadītājus, eh, parlamentāriešus un uh, Eiropas eh, cilvēkus un eh, sniegt jums labu vēsti un sveicienus no savas tautas vīriem un sievām. Eh, nigērieši atzīst to, kādas upurus ir nesusi Eiropas Savienība Uh, lai dibinātu individuālus draudzīgus uh, kontra, uh, kontaktus un atbalstītu demokrātijas ieviešanu Nigērijā. Līdzīgi kā tas ir bijis iepriekš, Eiropas Savienība ir atbalstījusi neatkarīgās valsts vēlēšanas komisijas darbu, lai Nigērijā varētu norisē, noritēt demokrātiskas vēlēšanas, kuras apsveic visa pasaule. E, Nigērieši atzīst to ieguldījumu, ko Eiropa ir devusi, lai varētu organizēt pieņemamas brīvas un taisnīgas vēlēšanas mūsu valstī. Šodien es e, šai, šim augstajam namam e, vēlos apliecināt, ka Eiropas investīcijas ir nesušas augļus. Es esmu faktiski viens no tā teikt, pārstāvjiem, kas simbolizē investīciju atmaksāšanos, jo tiešām pašreizējais režīms ir demokrātisks izvēles produkts, kuru caur vēlēšanu urnām ir apliecinājusi Nigērijas tauta. Priekšsēdētāja kungs, Eiropas, padoms, de, Eiropas parlamenta deputāti, dāmas un kungi. Demokrātija Nigērijā ir uz palikšanu. Ne daudz no jums varēja iedomāties, kā Nigērija tik drīz kļūs par vienu no stabilākajām, eh, spēcīgākajām un eh, dzīvīgākajām demokrātijām Āfrikām. Un to bija iespējams panākt tikai uh, konsekventi pielietojot drošības mehānismus, ko nodrošina vēlē, vēlēta demokrātija ir skaidri redzams, ka eh, Nigērija nebija īpaši labākā, labā stāvoklī. Eh, Dūsmu izpausmes, atklāta agresija, apdraudējums, vardarbība, eh, kas tika izrādīta pret elektorātu uh, iebaidīšana un tā tālāk, bija spēki, kas centās saglabāt status quo un eh, apdraudēja Nigērijas stabilitāti. Drāma, eh, kas eh, izvērtās Nacionālajā balsu skaitīšanas centrā, bija diezgan biedējoša situācija. Un to centās darīt tie, kas gribēja saglabāt esošo kārtību ar mērķi uh, kontrolēt nacionālos resursus savās sautīgajās interesēs. Bet eh, briedums un eh, pacietība, mm, kādu eh, demonstrēja Nacionālās vēlēšana komisijas, komisijas pārstāvji, ieskaitot profesoru Athiru Jēga, spēja noregulēt situāciju ar Eiropas ieguldījumu palīdzību. Un paldies Dievam, Nigērijai izdevās izdzīvot šajos dramatiskajos apstākļos. Kā es jau esmu teicis citos fórumos, eh, Nigērijas iepriekšējais prezidents Gudlaks Sebelē eh, Jonatans ir atbildīgs, jo pirmo reizi eh, Nigērijas vēsturē prezidenta kandidāts un esošais prezidents. spēja uh, nodrošināt to, lai nenotiktu uh, konfrontācija uh, vēlēšanu laikā. Dāmas un kungi, es augsti vērtēju tās attiecības, kādas pastāv starp Nigēriju un Eiropas Savienību. Uh, Eiropas Savienība ir uh, Nigērijas attīstības partneris, galvenais attīstības partneris. Tas ir uh, atbalsta pīlārs un palīdz konsolidēt demokrātiju un ekonomisko attīstību mūsu valstī. Priekšsēdētāj kungs, mēs Āfrikā augstu vērtējam ka jūs galvenokārt nodarbojaties ar uh, labklājības vairošanu un konkurences veicināšanu, taču mūsu problēmas ir nabadzība, slimības un tehnoloģiskā atpalicība. Un nav uh, grūti izvērēt izvērtēt tos izaicinājumus, kas rodas no šīm uh, problēmām. Uh, tie ir bēgļi, uh, tie ir cilvēki, kas dzīvo neatbilstošos apstākļos, cilvēku tirdzniecība, narkotikas un tā tālāk. Haoss nav tas kaimiņš, ko kāds vēlētos sev, un tādēļ mūsu kopējās interesēs ir sadarboties un risināt šīs nopietnās Āfrikas problēmas. Priekšsēdētāja kungs, es eh, esmu gandarīts atzīmēt, ka uh, Mēs esam uh, sākuši Nigērijas Eiropas Savienības igadējo politisko dialogu, eh, kas turpina stiprināt mūsu sadarbību, kas balstās uz kopējām vērtībām, īpaši tādās jomās kā miers, drošība, demokrātija un laba pārvaldība. Eh, caur šo fórumu mēs esam spējuši regulāri turpināt uh, Mm, dalīties eh, viedokļos par perspektīvām, par svarīgiem reģionāliem, kontinentāliem un globāliem jautājumiem un eh, vienoties par kopēju nostāju. Mēs esam apņēmušies intensificēt mūsu politisko dialogu un sadarboties Nigērijas Eiropas Savienības eh, kontekstā saskaņā ar plānu kopējais ceļš uz priekšu. Uh, respektējot cilvēktiesības, demokrātiju un labu pārvaldību, vienlīdzību un toleranci. Kā veidus, kā ir iespējams attīstīt eh, labklājību un labklājību un spēcīgu sabiedrību. Vēl jau vairāk eh, šo Eiropas Savienību un Nigērijas attiecību ietveros es vēlētos atzīt, ka Eiropas Savienība uh, vairāk kārt ir nosodījusi ekstrēmistu grupu aktivitātes, ieskaitot Boko Haram Nigērijā. Un e, visu ekonomisko rietums Āfrikas valstu uh, savienību. Eiropas Savienība ir atzīmējusi uh, to, ka Nigērijai ir izdevies izveidot nacionālo pretterorismu stratēģiju, uh, demonstrējot valdības apņēmību uh, rast ilgtspējīgu risinājumu apdraudējumiem, ko rada uh, Boko Haram teroristiskie elementi. Nigērija augstu vērtē Eiropas Savienības uh, līdzdalību īpaši tehniskā atbalsta jomā, kapacitātes celšanā, kā arī attīstības palīdzības sniegšanā. No savas puses mēs esam modernizējuši Uh, normas, kas regulē iesaistīšanos ciņā pret terorismu. Un uh, to, uh, ko darīt tālāk un uh, ar sagūstītiem teroristiem, uh, civiliedzīvotājiem konflikta reģionos, aizsargājot uh, viņu īpašumus. Mūsu mērķis ir izmantot pēc iespējas mazāk spēka uh, cīņā pret terorismiem. Šajā sakarā es vēlētos izmantot šo iespēju un pateikties atsevišķiem Eiropas, atsevišķām Eiropas Savienības dalībvalstīm par uh, palīdzību, ko tā ir sniegusi mm, militārajā jomā cīnoties pret Boko Haram teroristiskiem elementiem. Daudzas Eiropas uh, Savienības dalībvalstis ir uh, solījušas atbalstīt uh, mūsu uh, centienu cīnīties uh, par uh, Čīboks skolas eh, meiteņu atbrīvošanu. Šis meitenes ir tikuši nolaupītas, un eh, jūs zināt, ka nesen esmu ticies ar Čīboks eh, meitenēm. Un mēs cīnīsimies līdz galam, kamēr meitenes varēs atgriezties pie savām ģimenēm. Un es apsolos, ka turpināšu to darīt līdz galam. Since my assumption. Kopš stājos amatā pagājušā gada maijā mēs esam reorganizējuši Nigērijas eh, bruņotos spēkus un pārdislocējuši tos, lai varētu tikt galā ar Boko Haram teroristiem. Visas eh, pašvaldību teritorijas, kuras joprojām uh, kontrolē Boko Haram, ir Adamava, Borno un Jobe. Uh, teritorijas, mēs visas tās esam apguvuši. Iekšēji pārvietotās personas pamazām atgriežas savās kopienās, no kurām tās tika padzītas. Federālā valdība ir apņēmības pilna atjaunot skolas, slimnīcas un vitāli svarīgu infrastruktūru, kuru ir iznīcinājuši teroristi. Pašlaik Boko Haram aktivitātes ir uh, sārukušas un viņi darbojas tikai Sambisa mežā un uh, viņu ja spēja veikt uh, eh, plašs uzbrukums ir samazinājusies. Boko Haram uh, Eh, mēģina tagad uzbrukt, eh, piemēram, tirgiem, mošajām, baznīcām un izmanto eh, nepilngadīgus, bezpalīdzīgus bērnus, lai tie detonētu paštaisītus spriedzekļus. Man ir jāizsaka bāžas par satraucošo situāciju Dienvidlībijā, kas kļūst stratēģiska bumba ar laika degli visai Āfrikai un arī Eiropai Eh, nega, eh, nekontrolētā zemes sagrābšana Dienvidlībijā ir kļuvusi uh, bīstama un tur ir izvērsies, izvērsies nekontrolēta ieroču tirzniecība. Uh, un slikta situācija ir Sahels, Sahāras reģionā, kā arī Rietuma Āfrikas reģionā. Mums tādēļ ir jāintensificē, jāintensificē mūsu pūliņi, lai rastu ilgspējīgus um, risinājumu uh, Lībijas krīzē. Priekšstādātāji, Nigērija ir miermīlīga nācija un ir spēlējusi kritisku lomu uh, konfliktu pārvaldīšanā Āfrikā un ārpus tās. Cienījamie parlamenta deputāti, godājumās dāmas un kungi, miera uzturēšana un uh, miera Saglabāšana ir bijusi daļa no Nigērijas ārējās politikas eh, kopš neatkarības atjaunošanas. Nigērijas eh, bruņoties spēki piedalās eh, visās miera uzturēšanas misijās un operācijās, ko reģionā organizē apvienotās nācijas. Nigērija ir viena no uh, desmit uh, skaitliski visvairāk pārstāvētajām eh, valstīm mm, apvienoto nāciju mieru uzturēšanas eh, spēkos. Nigērija eh, sāka uh, savu dalību ar Kongo, kad 20 tūkstoši uh, apvienoto nāciju eh, karavīri tika izvietoti Kongo, un tas bija jau 1960. gada jūlijā. Un toreiz Nigērija jau bija kontingents sastāvē. Trīs mēnešus pirms Nigērijas neatkarības Nigērija uh, ir piedalījusies ANO operācijās Kongo, uh, trīs ar pusi gadus. Uh, Mēs bijām lielākie nacionālie spēki Kongo pēc Indijas un Etiopijas. Kopš tā laika Nigērija joprojām saglabā savu klātbūtni eh, globālajos miera uzturēšanas eh, spēkos. Nigērija patiešām ir piedalījusies uh, uzturot likumu un uh, kārtību uh, Eh, pēc eh, Tanganjikas armijas eh, dumpja 1964. gadā. 1979. un 1982. gadā Nigērijas, Nigērijas armijas 202. Mm, pulka karavīri tika izvietoti čādā kā e, mieru uzturētāji, lai uzraudzītu uguns pārstraukšanu un uzturētu miera procesu. Papildus tam mēs esam arī daļa no e, plaša kontingenta ekonomiskās savienības, Rietumāfrikas ekonomiskās savienības e, uzraudzības grupas spēku sastāvā Sierra Leone. Un mm, šī te, šie te spēki kopā ir atbrīvojuši valsti, eh, valsts lielāko daļu teritorijas no eh, nemierniekiem. Un eh, priekšprezidents Teģens Kabaks kopš 1998. gada 10. mārta ir ieņēmis savu amatu. Afrikas Savienības sastāvā Nigērija arī piedalījusies miera uzturēšanas spēkos Sao Tome un Principe. Bez tam Nigērija ir arī izvietojusi savus spēkus un savu personālu Ruandā un Dārfūras reģionā Sudānā, lai saglabātu mieru divās valstīs. Priekšstādātāja kungs, turklāt Nigērija ir izmantojusi karavīru kontingentu šādās Āfrikas valstīs - Angolā, apvienoto nācijas Angolas pārbaudas misijā, Namībijā, ANO pārejas procesa atbalsta grupā Mozambikā, apvienoto nāciju Mozambikas operācijās Rietum Sahārā, ANO Rietum Sahāras referendumu misijā, Somālijā, apvienoto nāciju Somālijas operācijas ietvaros un Auzu joslā, ANO Auzu joslas novērošanas grupas ietvaros. Ļoti cienījumās deputāts, augsti godātie deputātāms un kungi. Migrācija no Āfrikas uz Eiropu. Nigērija vēlas atzīt, ka Eiropas Savienības pamati, e, bažas par migrantu plūsmu no Āfrikas ir pamatoti. Mēs vēlamies uzņemties savu atbildību. Migranti izmanto vidusjūru un tiek zaudēts daudz dzīvību. Šajā ziņā Nigērija sadarbosies ar Eiropas Savienību, lai risinātu nelegālās migrācijas problēmu virzienā uz Eiropu. Nigērijas federālā valdība mēģina apvienot centienus, lai risinātu cēloņus, kas veicina migrāciju, jo īpaši no Nigērijas, gan kā no galamērķa valsts, gan kā no tranzīta valsts. Šī gada budžetā Valdība ir pārredzējusi pār par 500 tūkstošiem jaunu darba vietu absolventiem izglītības nozarē vien. Mēs tāpat arī sadarbojamies ar valstīm un pašvaldībām, lai stiprinātu prasmju apgūšanas centrus, lai apmācītu jauniešus dažādās profesijās, lai viņi varētu kļūt par pašnodarbinātiem un vēlams arī darba devējiem. Tāpat mēs īstenojam centienus, lai daudzveidīgāk, par daudzveidīgu padarītu mūsu ekonomiku, stimulēt lauksaimniecību un cito minerālu ieguvi, lai tā radītu uh, ienākums un jauns darba vietas. Nigērija augstu vērtē valeta, valetas Eiropas Sanības Āfrikas samita rezultāts par migrāciju. Mēs arī esam pateicīgi par to, ka tika izveidots 1,8 miljārda eiro ārkārtas tresta fonds, lai risinātu cēloņus migrāciju no Āfrikas uz Eiropu. Nigērija sadarbosies ar Sahel un Centrālās Āfrikas valstīm, iesniedzot ārkārtas stresa fonda valdei mūsu identificētos projektus, lai tie atbilstoši gūtu finansējumu saulēcīgi. Kopīgā darba kārtība migrāciju un migrācijas miba un mobilitātes jomā, kuru Nigērija parakstīja 2015. gada 12. martā. Turklāt jāatzīst, ka Nigērija bija pirmā valsts no subsahāras Afrikas parakstīt šo dokumentu, apliecina mūsu pozitīvo noskaņojumu sadarboties ar Eiropas Savienību migrācijas un attīstības jomā. Šādās izpratnes gaismā es vēlos piedāvāt apusējus vīzu liberalizācijas režīmus Nigērijas diplomātisko un oficiālo uh, pasu turētājiem, kas apmeklēja oficiālas sanāksmes un konferences Eiropā. Tagad pievērsīšos ekonomiskās partnerības līgumiem. Ekonomiskās partnerības e, līgumi starp Eiropas Savienību, Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna valstu grupu līdztekus tiem, kurus uh, e, ir atbalstījis Eiropas uh, ekon, Rietumāfrikas ekonomiskā savienība. Vēl ir jāparaks no Nigērijas puses un dažu citu valstu puses. Ekonomiskās partnerības nolīguma sarunu laikā Nigērija norādīja uz dažiem tehniskiem jautājumiem, kas vēl ir jāatrisina. Atbilstoši izvelt, izvērtējot atšķirību starp eh, diviem reģioniem Eiropu un Ekovas tehnoloģijas eh, un ražošanas pieredzi ziņā. Nigērijas Rūpnieku asociācija un eh, arotbiedrības pauda bāžas par to, ka negatīvi ietekmējas ekonomiskās partnerības līgumi Nigērijas industrializācijas problēmu. Programma Nigērija strādā abās pusēs, lai atrisinātu šīs problēmas. Tāpēc es mudinu Eiropas Savienības partnerus arī risināt mūsu pašu bāžas, lai ļautu ekonomiskās partnerības nolīgumam, kas apusēji būs uh, labvēlīgs, sniegt ieguldījumu mūsu tautas uh, labklājībā, tādējādi arī veicinot kopīgās vērtības un uh, stiprinot uh, sirsnīgi apusējas sadarbību tirdzniecības jomā. Pievēršos naftas uh, saldzībai un nelegālai ieguvēji. Nigērija saskars ar izaicinājumiem naftas uh, nelegālai ieguvēji Nigēras deltā un arī pat nelegāli iegūtu līdzekļu atgūšanu. Tāpēc, uh, godātie deputāti, cienījumās deputāts, uh, atklāt norādu šīm problēmām. Nigērija lūdz Eiropas parlamentu sadarbību, lai tas sniegtu atbalstu e, šo mm, problēmu risināšanā. Mūsu centieni uzlabot drošību, apkarot e, korupciju un e, noziedzību ne tikai uzlabo sociālo stabilitāti Nigērijā, bet arī pavērs durvis pilnvērtīgām ekonomiskām attiecībām ar Eiropu un pārējo pasauli. Tie, kas vēlas sniegt ieguldījumu mūsu valstī, var izmantot plašas iespējas un esam paredzējuši garantēt cilvēku un investīciju drošību, kas nonāk Nigērijā. Priekšstādātāja kungs, visa pasaule nesen sanāca kopā Parīzē, Francijā, klimata pārmaiņu konferencē COP21. Pozitīva pieeja šai problēmai vainagojās ar visiem pieņemamiem lēmumiem. Pasaules līderi izstrādāja kopīgu platformu, lai risinātu klimatu pārmaiņas katastrofālās sekas. Īpaši uh, nabadzīgās valstīs uh, visā pasaulē. Šī nepārprotam svarīgā notikuma sanāksmes gaitā es paziņoju manas valsts nostāju par klimata pārmaiņām. Es šeit atkārtošu, ka Nigērijas drošībai un attīstībai klimata pārmaiņas ir nopietni draudi. Nigērija bezpalīdzīgi noskatās Čadas ezera izžūšanā. Tas smagi skars cilvēkus, kas dzīvo Čādas ezera basēnā, viņu, eh, tas arī smags kars viņu lopus, visas tālākās eh, paaudzes, jo viņi ir atkarīgi no šī ezera resursiem šie resursi arvien izsīkst un cilvēks zaudē darbu. Tāpēc ir svarīgi norādīt, ka Čādas uh, eh, ezera Um, piekrastē esošās valstis saskars ar smagiem izaicinājumiem klimata izmaiņu sakarā. Mums kopīgi ir jārisina šie kopīgie izaicinājumi. Taču kopīgie centieni nebūs pietiekami, jo mūs uh, ierobežo finansējuma trūkums, tehnoloģiskās atšķirības un darba spēka trūkums pareizo risinājumu nodrošināšanai. Tāpēc es aicinu rīkoties ātri, atrisināt šīs problēmas. Tiešām tikai visi kopā mēs varam atrisināt eh, problēmas saistībā ar Čadas ezera resursu izsīkšanu. Lai rastu ilgstošu risinājumu šai problēmai, Nigērija ir sniegusi uh, 5 miljonu ASV dolāru summu, kas jau ir eh, izmantoti, lai izcenot visaptverošu pētījumu attiecībā uz ūdens eh, pārnesi no Kongo basēna uz eh, Čādas ezeru. Un šis pētījums ir atklājis, ka ir nepieciešama 15 miljārdu dolāru, lai novēr, novērst lielo problēmu. Es vēlos uh, norādīt, ka uh, mēs varēsim atmaksāt šo lielo investīciju summu pateicoties privātā sektora sadarbībai. Uh, Es arī aicinu Eiropas parlamentu darīt visu, kas ir tā spēkos, lai mēs varētu īstenot šo uh, ieteicamo projektu. Priekšstādāja kungs, Eiropas parlamenta deputāti, dāmas un kungi, vēlreiz vēlos paust e, savu pateicību Eiropas parlamentam, Eiropas parlamenta deputātiem, e, tā priekšstādētājiem, līderiem. Uh, par to, ka viņi izrādīja man godu un Nigērijas tautai goda ļaujot uzrunāt plenāru sesiju vienai no plašākajām demokrātiju kopienām visā pasaulē. Es esmu pateicīgs par šo lielo godu. Paldies! Paldies eh, prezidentam Buharī par viņu uzstāšanos. Paldies, kolēģi, par eh, jūsu atbalstu. Domāju, ka prezidentam Buharī ir eh, jāveic ļoti smags darbs savā valstī, un es gribētu viņam vēlreiz pateikties arī visu kolēģu vārdā. Liels paldies, ka esat uh, arī uzņēmušies savā valstī uh, saistības no ANO puses. Liels paldies par apmeklējumu!